Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Invito... Tagad turpināsim ar balsojumu skaidrojumu un tie, tie kolēģi, kas uh, nevēlas uzklausīt, tad uh, lūdzu dodieties prom klusītiņam. Vi informo di aver ricevuto un... Vēlos jūs informēt, ka esmu saņēmis ļoti daudz lūgumu attiecībā uz balsu skaidrojumu. Un atceramies, ka mēs varēsim strādāt tikai līdz 2.45, e, jo ir nepieciešams pēc tam sagatavot uh, e, sanāksmi zāli līdz 3, kad turpināsies mūsu sanāksme. Bet, protams, jebkurā brīdī jūs varat rakstiski iesniegt. Tagad Moisa ziņojums būs pirmais. Kam neinteresē debats, lūdzu atstājiet plēnāru sēžu zāli. Eh, Polčak, ala parola per un minūto. Polčak, kungs, jums ir viena minūte. Priekšsēdētāji, vēlos teikt, ka Protams, varbūt mana balss neko daudz nemainīs, bet vēlos teikt, ka pilnībā atbalstu Moldovu. Es uzskatu, ka mūsu attiecības ir ļoti svarīgas un ir nepieciešams